Līdz ar to, ja komentāru nav, šis protokols ir pieņemts. Lietuvas kompetentās varas iestādes ir atsūtījušas man lūgumu atcelt imunitāti, parlamentāro imunitāti Viktoram Uspaskiham, jo šobrīd notiek tiesvedības procedūra Viļņas apgabaltiesā. tiesā. Saskaņā ar reglamenta 6. panta otro punktu es šo lūgumu nodošu kompetentajai komitejai, juridiskajai komitejai. Tāpat esmu saņēmis no Eiropas Tautas partijas grupas veselu virkni ierosinājumu manīt dalībniekus parlamentu komitejās un delegācijās, starpparlamentārajās delegācijās.